sakarā tiek, tiek, tiek, eh, tiek apgalvots, ka ar to šo metodu nav nekāda problēma. Savukārt mēs eh, no otras puses to denuncējam. Līdz ar to mums ir jārīkojas pašiem konsekventi, koherenti eh, un atbilstoši saviem vārdiem. Polčakungs, nākošais runātājs. Paldies, priekšsarētāja kungs! Kā, katras tehnoloģijas izmantošana nozīmē to, ka ir nepieciešams uh, nosprāst robežas. Uh, kā šo tehnoloģiju drīkst izmantot. Un vēlos norādīt uz to, ka embrija un gameta dzimumšanas līnijas genoma rediģēšana rada tiešām nopietnas riskus. Un, ja ir šāda veida pārmaiņas, tas ietekmē arī nākamās paaudzes. Tāpēc arī cienījamie kolēģi mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mēs uh, runājam par to, ka uh, šeit uh, ir riski gan uh, konkrētiem individiem, tas uh, arī uh, ir pretrunā ar cilvēku tiesībām un cilvēku cieņu. Un paldies uh, mūsu komisārai par to, uh, ko viņa plāno darīt. Paldies komisārai Jurovai. Un mans jautājums ir, ko komisija darīt attiecībā uz šo ķīniešu eksperimentu. Jā, protams, ir vēl zināmas šaubas par to, vai tiešām tas eksperiments ir noticis, bet uh, es tiešām ceru, ka komisija varēs uh, nodrošināt to, lai arī Ķīnas zinātnieks rīkojas saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem. Paldies, priekšsēdētāji, solidārā kabezona Roisam. E, lieli zinātniski sasniegumi nereti izraisā diskusijas par to ētiku. Šeit mums ir jārunā par atklājuma ētiskajām robežām. Uh, ir no e zinātniska vai ētiska viedokļa ir nepieļaujami izvēlēties e, embrija e, raksturojums, taču vienlaicīgi šīs e, tehnoloģijas dotu iespēju at, jauniem ārstēšanas veidiem. Mums ir jādomā arī par to, kādas nākotnes iespējas mums varētu nodrošināt ģenētiku. Es apsveicu to, ka mums notiek šīs diskusijas, bet mums ir jānosaka skaidri, ētiski e, ierobežojumi e, šām, šajā, šīm tehnoloģijām. Paldies, nākošais runātājs Marijana Petīra. Paldies, priekšsēdētāji. E, ķīniešu zinātnieka pieeja, uzskatot, ka ir iespējams ieņemt ģenētiski modificētu bērnu, ir stingri jānosoda. Tas ir pretrunā ar ētiku. Un embrijā genoma modificēšana attiecas uz ētikas aspektu, kur mums kā likuma devējiem ir jānorāda, ka tas nav akceptējami no ētiskā viedokļa. Zinātnē ir jādod iespēja mums labāk izprast apkārtējo pasauli, bet pētījumiem ir jānotiek respektējot eh, cilvēku cieņu un ir neakceptējami atļaut darīt visu, kas būtu tehniski pieejams. Nevar akceptēt eh, eh, dzimumu šūnu modificēšanu, jo šādas modifikācijas eh, tiktu pārmantotas uz nāko šajām paudzēm. Nevar radīt bērnus pēc pasūtījuma, un Eiropas Savienībai ir jābūt skaidrai, nosodot šāda veida prakses ar ebriem. Paldies! Nākošais runātājs Luigi. Morgano. Paldies, priekšsēdētāji. Es pilnībā piekrītu eh, kolēģiem Mikolašičam un citiem, kur izteicās eh, pirmīts. Ja šis zinātnieks Ķīnā ir mainījis cilvēka genoma līniju, tad mēs saskaramies ar ārkārtīgi smagu starptautisku uh, noteikumu pārkāpumu un arī ētikas un zinātnes ētikas pārkāpumu. Pro ir tiesa, ka mm, pētījumi genomu jomā var uh, sniegt daudz atklājumu, taču šajā gadījumā mēs runājam par kaut ko citu, par uh, Eh, genoma līnijas eh, modificēšanu, kas var izraisīt ārkārtīgi potenciāli smagas sekas attiecīgai personai un tās pēcnācējiem. Eh, Turklāt eh, par šādām eh, izmaiņām nākotnes, eh, nākošais paudzēs mums nav nekas zināms. Līdz ar to ir pilnīgi skaidri jānovelk sarkanā līnija, kuru nedrīkst pārkāpt, jo pretējā gadījumā priekšsēdētāji pārtrauc runātāju. Jurovs kundze. Kolēģi, Paldies par jūsu uzskatiem par šo sarežģīto ētisko un zinātnisko problēmu. Kā jau teicu, mūsu diskusijas sākumā komisija turpinās vērot šo jautājuma progresu. Paldies! Un tagad vārds Čambas kungam. Paldies! gribētu pateikties par šī jautājuma aizskaršanu. Padomi ir ņēmusi vērā visus viedokļus, kas tika pausti šodien, un mēs joprojām turpināsim vērot šī jautājuma attīstību, un paldies par uzmanību. Sesija beigusies, nākošā sēde jau šodien, 9 no rīta, un es ar šeit būšu. Paldies! Saturs ir pieejams parlamentu mājaslapā.